Ladies and gentlemen, guten Morgen. Dāmas un kungi, labrīt. Wir haben heute Morgen. Dargie kolēģi, lūdzu piesprādzējieties. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dargie kolēģi, šodien no rīta mums uh, ir uh, paredzēta balsošana. Balsošanas jautājumu ir daudz. Uh, Tas var būt ļoti ilgi, un uh, arī tas var būt nedaudz ātrāk veicams. Es, uh, nu, pēc iespējas mēģināšu ātri strādāt, bet jūs man varētu arī nedaudz palīdzēt. Mēs sāksim kā pirmo ar 13. punktu. Vidāla kvadras kunga ziņojums gāzes piegādes drošība. Sākam balsot. Pirmais balsojums Vai mums ir jāpamēģina elektroniskā balsošanas iekārta? Tātad pirmais balsojums. Jūs, uh, uh jūs, jūs, jūs esat apmierināti, ja nē? Nu, teiksim, jautājums vienkārši izmēģināšanai. Sāciet balsot, beidzam balsot, un rezultāts ir. What's going on with the loud? You should have it. No. In I have the, no. In the... Ah, yeah, yeah. Oh, One is against. <laughs> Who? Viens ir pret, kurš ir pret lūdzu. Mums ir jādiskutē par šo jautājumu. Labi, tagad uh, turpinam, sākam. Pirmais balsojums. Kompromiss numur 13 bez jokiem. Kas par 13. kompromisa? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 14. Kas par? Pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 15 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 16 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 1 par pret atturs pieņemts. Līdz ar to viss atkrīt līdz uh, otram kompromisam par pret pret atturas pieņemts. Tad atkrīt viss. Es nerasīšu visu to, kas atkrīt. Mēs tagad nonākam pie astotā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. Dažas lapas puses atkal pāršķiram. Tas ir skaisti ar kompromisiem. Kompromiss numur 3, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3A par pret atturas pieņemts. Tad atkal pāris puses ir uh, pāršķirams 141 uh, papildinājums trešajam kompromisam, kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss Tad turpinam. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. Pāris lapas pāršķiram. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Turpinam. Varam pāršķirt daudz lapas, cik jauki tas tomēr viss ir. Kompromiss numur septiņi. Kas par, pret, atturas, pieņemts. Turpinam. Varam pāršķirt daudzas lapas. Lē, lēnām šķiram visas lapas. Kompromiss numur 9. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 10. Par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis 11 par pret atturas pieņemts. Kompromis 12 par pret atturas pieņemts. Tagad atsevišķie balsojumi. Daži atsevišķie balsojumi 400. 84, 85, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Jā, labi. Būs labāk pārbaudīt. Tātad pārbaudām 484, 485. Sākam balsot. viens pie politiskām grupām nepiedarošs deputāts par daudz, un viens uh, sociāldemokrāts par daudz, un viens arī tautas pārtīs deputāts par daudz. Nu, pārāk daudz deputātu, saka priekšsēdētājs. Vai tagad viss ir kārtībā? Nē, aizvien vēl. Tautas partija, sociāldemokrāti, pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti, viens ir pa daudz no jums. Two members. Divi deputāti. Tā, labi, tagad viss ir kārtībā. Tā, tad sākam balsot. 484, 485 balsojam. Beidzam balsot. Rezultāts 28 par 24 pret 486. Būtu labi parādīt rezultātus uz elektroniskās tāfeles. Nu, tikai jūsu valsts, balss kundze, un tad uzreiz tas parādās. Nu, tā kā brīnums. Labi, 486, kas par? Nē, tas atkrīt. Saka priekšstādā, 487, kas par? Pret. Atturis pieņemts. 400. 89 par pret atturas. Pārbaudīsim, lūdzu. 489. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijas deputāts viens par daudz. Tātad vēl vienreiz. Beidzam balsot. Pieņemts. 490. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudām 490. Sākam balsot 490. Beidzam balsot. Jā, paldies, pieņemts, gan. Ka... 491. 491 par pret pieņemts. 31. kas par? Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. 493. par to jābalso. Tātad 493. kas par? pret atturas pieņemts. Tagad tā, 31. kas par? Jā, 30. jābalso pirms 31. patiesi jums taisnība. Kas pār 30. kas pret? Visi bija pret. Paldies, norādīts. 31. kas par? Tad, tad pret atturas pieņemts. Nē, nu bija ļoti skaidri, lūdzu. 494. kas par? Pret. Atturs pieņemts. 31. par? Pret. Atturs pieņemts. 32 par, pret, atturas, pieņemts. 495 par, pret, atturas, pieņemts. 43 par, pret, atturas, pieņemts pārbaudīsim, lūdzu. 43. pārbaudam 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Viens tāds partijas deputāts par daudz. Tagad ir labi. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. kas par? 33, Entschuldigung. Priekšsēdētājs saka, es atvainojos, 33. 33. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, jā, labi, pārbaudām. 33. Geöffnet, geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti skaidri noraidīts. Es pareizi redzēju. Pat no rīta pareizi redzēju. Kompromiss numur 17. Kas par? Paldies pret. Atturas pieņemts. 44. par. Pret. Atturas noraidīts. 1 par. Pret. Atturas pieņemts. 45. 45. par pret atturas noraidīts. Numur 1 par pret atturas pieņemts. 46 atkrīt, 47 atkrīt. Pirmais, kas par, grozījums numur viens, kas par. Paldies, pret atturas pieņemts. 49. par. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Tas atkrīt. Numur 2. Grozījums numur 2. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Numur 1. Ekon. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Priekšsēdētāja kungs, cik bieži būs grozījums viens? Priekšsēdētājs saka, tas ir no ekon komitejas numuru viens, Butikov kungs. Mēs šeit strādājam no dažādām komitejām. Butikofer kungs, bet nu nevarētu kaut kā viņus marķēt, lai viņus varētu atšķirt? Uh, Priekšsēdājs, es saku viens ekon, lai būtu skaidrs. Īpaši vēl no Butikofera puses, un e, es katreiz tad varu arī speciāli paskaidrot. Labi, 54, kas par? Pret? Varam vēlreiz atkārtot. 54. kas par? Pret? Atturas pieņemts. Ains no NV komitejas Labi, pārbaudam 54. Sākam balsot. Beidzam. Tautas partijā divi deputāti vairāk nekā vajag, viņi kļūst aizvien vairāk, un nu, man liekas, ka tas principā ir ļoti labi. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, nedrīkst tā teikt. Uh, man kā priekšsēdētāji jābūt bezparteiskam. Turmiskungs, jums pilnīga taisnība. Es tiešām tagad eh, pārkāpu noteikums. Vēl aizvien viens pa daudz. Viens tautas partijas deputāts ir pa daudz. Jā, paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur viens. NV komitejas viens atkrīt. Super. Daudzi atkrīt. Numur divi NV. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Astotais un 50. atkrīt. 59. atkrīt. 60. atkrīt. Nē, 60. jābalso par 60. kas par? Jā, labi. Šeit bija neliela kļūda. Mēģināsim vēlreiz. 59. Cuklakas. Kas balso? Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 60. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 61. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 62. par? pret, atturas, noraidīts. Trīs uh, grozījumi NV iesniegt, nē, par uh, 62. pārbaudīsim, tad, tad pārbaudam. Open, closed. Sākam, beidzam. Viens tautas partijas deputāts par daudz, vai mēs kaut kā varētu tā ilgtermiņā noregulēt. 62. beidzam balsot. Rezultāts 27 against. Okay. Against me... Tā tad uh, at, noraidīts. Trešais no NV komitejas, kas par, pret, atturas, pieņemts. Numur divi, kas par, kas pret, pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. 65 par pret atturas pieņemts. 4. atkrīt, 3. atkrīt, 66 par no pret atturas noraidīts. Nākošais 67, 68, 69 un 70 identiski, kas par. Paldies pret. Atturas pieņemts. Trešais, kas, tri, trešais no IMCO, kas par. Pret. Atturas noraidīts. Četri afet par. Pret. Atturas pieņemts. 4 imko, kas par pret atturs pieņemts. 73. par pret atturs noraidīts. 74, 75 un 5 no imko, nē, saka priekšsēdājs 74 un 75, kas par? 7, 74, 75. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Jūs gribat, lai pārbaudam? Jā, labi, 74 un 75 pārbaudam, sākam balsot. Beidzam. Rezultāts ir pieņemts. Piektais imko, kas par? Pret atturas pieņemts. 4, kas par, pret, atturas pieņemts. 6, imko, kas par, pret, atturas pieņemts. 79, kas par, pret, atturas pieņemts. 80, kas par, pret, atturas pieņemts. 81, 82 par, Ā, nē, tie atkrīt, saka priekšsēdētājs. Atvainojiet, tie atkrīt. 83. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 8. Imko. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 5. Par? Pret. Atturas pieņemts. 84, 85, 86, 87 visi ir identiski, kas par pret atturas pieņemts. Numur 6 NV, kas par pret atturas pieņemts. 88 un 89 ir atsaukti. Turpinām 90 par pret atturas pieņemts. Septītais no NV, kas par, tas atkrīt. Atkrīt 5, 9, 2 un uh, 91 atkrīt. Turpinam 106. Jābalso par 106, kas par? 106, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Simtais, kas par? Tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Kāpēc? Ā, jā, 106. pieņemts. 101, 102, 107. Tagad jābalso par 107. Kas par 107? Pret atturs noraidīts. 108. Kā papildinājums, kas par? Pret. Atturs pieņemts. Trešais no ekona, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens tautas partijas deputāts pa daudz. Jā, labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Un mēs balsojam par normatīvo rezolūciju. Noslēdzošais balsojums arī elektroniski. Sākam balsot. Tātad atsumirkli. Sākam balsot. Beidzam balsot. arī pieņemts. Līdz ar to paldies, šis ziņojums ir pieņemts. Gratuliere dem kolēģim Vidal Quadras. Apsveic Vidal Quadras kungu un pateicos uh, sirsnīgi par daudziem kompromisiem, jo tas ir atvieglojis mūsu uh, darbību. Nākošais ziņojums Pilāra Delka Stiljo. Turpinam. Pilar Delka Stiljo, jauna Eiropas digitālā programma. Pirmais balsojums kompromiss numur viens, kas par pirmo kompromisu. Paldies, kas pret, kas atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur trīs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 atturas pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas pieņemts. 106 balsojam par, pret, atturas pieņemts. 108, 109, 110 identiski par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss 7 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 20, 127. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 8 par, pret, atturas, pieņemts. 139 par, pret, atturas, pieņemts.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 Jūs gribējāt kaut ko teikt par desmito? Atsimirklī, es neredzēju. Enču gribēja kaut ko teikt par desmito. Priekšsēdētāja kungs, desmitajā kompromisā es gribētu, eh, lai mēs eh, balsot par 168 grozījumu atsevišķi. Tātad lūdzu balsosim par 168 grozījumu. Ah, that comes to number 13 later. Okay tas būs vēlāk. Te mēs atgriezīsimies vēl vēlāk pie šitā jautājuma. Kompromiss desmit. Kas par? Paldies. Pret atturs pieņemts. Kompromiss 11 par. Pret atturs pieņemts. Tagad kult, kultūras komiteja 19 par. Pret atturs pieņemts. 13 no kultūras paldi, par pret atturas pieņemts. 168. atkrīt. Del Castillo. Kundze, lūdzu. Dada la lista de votos que tenemos, mm, hay que tener cuidado con la rapidez, porque muchas veces cuando pasamos. Es gribu teikt, ka saskaņā ar mūsu balsojumu sarakstu ir grūti turpināt, ja jūs tik ātri balsojat. Uh, grūti atrast uh, punktus. Dodiet lūdzu mums pāris sekundes vairāk laika, lūdzu nedaudz lēnāk īstenosim balsos, balsošanu, citādi mēs no nu, tā īsti nesaprotam īsti, kurš grozījums tiek balsots. Priekšsētājs, bet kur bija problēma, ar kuru tieši punktu? Mēs balsojam par 19. Uh, un 3. no, kult, 3, 3 no kultūras komitejas. Tas ir mm, kārtībā. Thank you nu, es vienkārši lūdzu drusku, drusku lēnāk uh, balsot. Jo, ja mums jāpāršķir lapas, tad mums jāpaskatās arī uz grozījumiem, un dažkārt, nu, ir pārāk ātri viss. Priekšsēd. Nu, es vienkārši gribēju, ka jūs ātri gribējāt uh, nobalsot, bet, nu, protams, jābalso ir pareizi. Labi, tagad mēģināšu. Nē, Čičester kungs vēlreiz par procedūru. Priekšsēdētāja kungs Jūs teicāt kultūra 13, un varbūt, ka tas nedaudz samulsināja cilvēkus, jo tur bija runa par trešo kultūras komitejas grozījumu. Tātad uh, ir iespējams, ka mēs viens otru dažkārt nesaprotam īsti līdz galam. To drai. Jā, bija kulti 19 un kulti 3, par ko mēs balsojam, un 168, ko Rīsas kundze iesniedz, atkrīt. Nu, nu, lai kā tas arī būtu, bet tas eh, nav, par to nav jābalso. Tagad 13. ne, 12. kompromiss, 12. Eh, eh, kompromiss, par to balsojam. Kas par? Paldies, pret. Pēc tam, pēc tam, saka priekšsēdētājs, jā, labi, tad pieņemts. Tagad 173. Kas par? Pret? Atturas? Arī pieņemts. Tagad uh, Enšokungs. În cadrul compromisului 13, ca Runājot par 13. kompromisu, es gribētu, lai 166. grozījums tiktu balsots atsevišķi to iemeslu dēļ, kurus es nosaucu jau vakar. An... Tad man ir jāuzdod jautājums uh, referentei un ēnu referentei. Jūs piekrītat? Jā, labi. Tad nav problēma. Tad uh, kompromiss numur 13. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Un tagad balsojam 166 Enšo kungs, kas Tātad NŠU 168 par šo punktu balsājumu atsevišķi, jo jums varētu būt problēmas, jo tas vēl nav tā, kā lai saka, balsošanas sarakstā formulēts. Jūs nedaudz varat, kā lai saka, pārdomāt par šo jautājumu, izlasīt. Tātad, kad balsojam, 166, kas par? Pret. Atturas. Un ar tādu plašu vairākumu. 100. 79 divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Otrā daļa par? Pret. Atturas pieņemts. 180 par? Pret. Atturas pieņemts. Kultūra 23 par? Pret. Atturas pieņemts. Kultūra 26 par?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 200. ir kompromisā ietverts. Tā domā referente. 202. kas par? 202. kas par? Pret? Atturs pieņemts. 201. par? Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Atkrīt, jo 202. ir pieņemts. Tagad kompromis numur 17. kas par? Pret? Atturs pieņemts. Kompromiss numur 18, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss, nē, 2002, uh, 220, atvainojos, 220 par pret pieņemts. Kompromiss numur 19 par pret atturas pieņemts. 233, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 20, kas par pret atturs pieņemts. 21. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss par tiem balsosim vēlāk. 253. kas par pret atturas pieņemts. 254. kas par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 22, kas par pret atturas pieņemts. Imko desmit. Imko desmit, kas par? Pret? Tas ir jāpārbauda. Tātad Imko desmit. Elektroniski balsojam. Mm. Sākam. Closed. Beidzam. Result is accept. Un rezultāts ir, nu, pieņemts. Kult 4. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kult 5. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kultūra 12 un 15 blokā. Kas par abiem? Kas pret? Atturas pieņemts pieņemts. Kult 6 par, pret, atturas, pieņemts. 275. Vēberkongs par, pret, atturs pieņemts. 277, kas par, pret, atturs pieņemts. Kultūra 14, kas par, pret, atturs pieņemts. 278 un 283 blokā, kas par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt labi, 278 un 283 pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Rezultāts ir 278. Noraidīts. 200. 279. grots kungs, kas par, pret, atturs. Atkārtojiet, lūdzu. Tātad 279. Es vēl vienreiz. 279, kas par, pret, atturs atturs noraidīts. 280. par, pret, atturas pieņemts. 281. par, pret, atturas pieņemts. 282. par, pret, atturas pieņemts. 107. par, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 297. par pret atturas pieņemts. 299. par pret atturas pieņemts. Kultūra 13 par pret atturas pieņemts. 300. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 301 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 24 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 25 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 26 par pret atturas pieņemts Pieņemts. Balsojums par 11. par. Pret atturs. Pieņemts. Di kompromis 27 par. Pret atturs. Pieņemts. 14. kas par. Pret atturs. Pieņemts. 20. par. Pret atturs. Pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 20. Atkrīt, saka priekšsēdētājs. Jo, atkrīt 21. Kompromiss 28 par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 32. par pret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 Kompromiss 29. Kompromiss numur 29 par pret atturas pieņemts. 44. atkrīt, 45. par pret. Pārbaudīsim. Pārbaudām 45. Beidzam balsot rezultāts ir noraidīts. 46. par pret atturs at, atkrīt, nē. Esiet lūdzu tik laipni. 46. vēlreiz par pret atturs pieņemts. 49. par pret atturs pieņemts atturas Noraidīts. 50. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais, otrais, trešais atkrīt. Vispirms ir par tekstu jābalso tādā redakcijā, kā līdz šim pieņemts. Tātad tikai par grozījumiem nav elektroniskais balsojums. Tad mēs balsojam vienkārši tāpat. Tātad, kas par tekstu šādā redakcijā? Lūdzu, par? Kas pret? Atturas? Tā pieņemts. Tagad vēl jālūdzu, kolēģi, jautājums. Uh, Chairman, we... Priekšsēdētāji, ja nemaldos, mēs uh, par piekto apsvērumu, kas ir piektais grozījums, nenobalsojam. Mēs vēl pie tā mm, nonāksim. Paldies, bet tas vēl būs tā. Tad tagad eh, papild eh, grozījumi, proti eh, grozījumi rezolūcijas projektam 1, 2, 3. Pirmais, otrais, trešais kopā identiski. Kas par? Pret atturs pieņemts. Ceturtais Atkrīt piektais. Kas par piekto? Pret. Vairākums pieņemts. Nē, saka priekšsēdājs, atvainojiet, noraidīts. Noraidīts, patiesi noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Jā, labi, piekto pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir noraidīts. Tagad a, noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir lielisks rezultāts. Liels paldies! Sveicam! Un paldies par paveikto darbu! Sirsnīgs paldies arī par to, ka bija tik daudz kompromisu sagatavoti. Tagad Norberta Glantes ziņojums. Norberts Glante vēlas pārsteigums vēl pateikt. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es gribētu sirsnīgi pateikties darbiniekiem, ITRE komitejā un budžeta komitejā un arī visiem, kas iesaistījās deputātiem un ēnu referentiem. Vakar priekšpusdienā mēs budžeta komitejā nobalsojām par pēdējo grozījumu un pēcpusdienā vēl gatavojām kompromisus, un tāpēc es gribu atvainoties kolēģiem, ka tas notika tā pēdējā brīdī, bet mēs mēģinājām uh, maksimāli iespējamo panākt no budžeta, un uh, mēs tagad aicinām uh, komisijai tuvākajā laikā nāk klajā ar galīgo finansējumu, jo šis projekts ir saņēmis par maz finansējumu līdz šim. Paldies! Paldies, eh, Norbert Glante, arī par šiem sarunām. Tagad eh, grozījumi NV pirmais, kurš par pret. Vai mēs varam vēlreiz to izdarīt? Varbūt jūs man varētu tiešām palīdzēt. Mēs turpinām balsot. NV1 par. Pret atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai tagad viss ir pietiekami? Pieņemts. 25. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26. par. Pret. atturas, arī pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas pieņemts. Septītais un astotais. Balsojam par tiem kopā. Par? Pret? Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad uh, otrais un septītais kompromiss. Par tiem balsosim kopā par? Pret?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 Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Četrdesmitais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad dalītais balsojums par 42. grozījumu. Pirmā daļa par, pre, otrā, tātad pret. Jāpārbauda. Tātad 42. grozījuma pirmā daļa sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Viens sociālists ir par daudz. Joprojām viens sociālists par daudz. Paldies. Beidzam balsot un rezultāts ir, ka pieņemts. Otrā daļa. Par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Budžets 7 par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 45.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 par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. Budžets 2 par, pret, atturas pieņemts. Budžets 1, pirmais pāns par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss. Nē, atvainojos. Otrais grozījums. Referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad par 24. balsosim. Par pret atturas pieņemts. Piektais. Tas jau ir pieņemts. Tagad mēs varam balsot galīgajā balsojumā. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts uh, ir uh, pieņemts. Uh, apsveic Glantas kungu. Sveiki! Un uh, paldies, Glants kungs. Nākamais ir jābalso par Sartorī kundzes ziņojumu. Šeit mums arī ir garš balsošanas saraksts. Mēs varam sākt ar pirmo kompromisu par. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju tikai uh, lūgt vienojoties ar uh, referenti. Es gribētu atsaukt otro daļu manā 99. grozījumā. Ja, es, eh, ja gribat, lai es to izlasu, es varu to darīt, bet es esmu vienojusies ar referenti. Dran, dass ich nicht abstimme. Bitte gleich, wenn die Abstimmung kommt. Ist. Atgādiniet, tad, kad būs šis balsojums, eh, tad, lai mums par to nebūtu jābalso. 99. ir atsaukts. Otrā daļa, ja? 99. grozījums. Merci, bonjour. also, kompromiss. Tātad pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 67. par, pret, atturas pieņemts. 69. par, pret, atturas pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 71. par, pret, atturas pieņemts. 70. atkrīt, jā, atkrīt. 73. par, pret, atturas pieņemts. 74. atkrīt, 72. atkrīt, 10. par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 77. par, pret, 77. atkrīt? Kāpēc? No. no. Please, question 77. Jautājums, vai 77. atkrīt? Nē, tas neatkrīt. Nē. Pareizi, tad jābalso. Dažkārt priekšsādātājiem ir taisnība. 77. par, pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 79. atkrīt, 80. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Atturs Pieņemts. 85. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. Tas atkrīt, 100. atkrīt, 88 par, pret, atturas, par, balsosim vēlreiz, tātad 88. par, kurš par 88. Pret, paldies, pieņemts. 90. par, pret, atturas pieņemts. 92. par, pret, atturas pieņemts. 91. atkrīt, 93. atkrīt, 94. par, par 94. pret, atturas pieņemts. 17. atkrīt, 95. par, pre, par, pret, atturas pieņemts. 98. par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. Tagad 99. tikai otrā daļa. Mēs balsojam bez, tātad par 92. bez otrās daļas. Tā ir pareizi, Reisas kundze. Tātad pret atturas. Paldies. Pieņemts. 18. par pret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 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 103. par pret atturas noraidīts. Kā lūdzu? 103. Vai tas ir atsaukts? Nē. atsaukts vai nu noraidīts, tik un tā tas nav pieņemts. Priekšsēdētājs atvainojas. 25. Bet, ja tas ir svarīgi, mēs varam vienoties, ka tas bija atsaukts. 25. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 104. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 26. par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 atturas pieņemts. Man šķiet, ka visi vairs nebalso, kļūst aizvien sarežģītāk. 110. par, pret, atturas pieņemts. 28. atkrīt, 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, atturas Pieņemts. 31. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 33. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 112. kā papildinājums par. Pret atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 38. par, pret, atturas pieņemts. 111. par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas pieņemts.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 47. par pret atturas noraidīts. 4. par pret atturas noraidīts. 4. ir noraidīts. Vai pārbaudīsim? Pārbaudīsim. Pārbaudām 4. Man liekas, ka bija noraidīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir, ka pieņemts, atvainojos. Ceturtais ir pieņemts. 48. atkrīt. 49. kā papildinājums par. Pret. Nu, visiem tomēr ir jābalso. 49. par. Pret. Atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 60. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts tas atkrīt, un tagad galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. The vote is one mm. socialist, one socialist too much. Viens sociālists par daudz. Tagad um, beidzam balsot. Un rezultāts ir pieņemts. Apsveicu referenti un arī ēnu referenti. Tas būtu nobalsots. Tagad kāds ir Markākas kunga ziņojums. Reglamenta jautājums. Lūdzu, kolēģi. Oui, je voulais vous informer que euh, la... Es gribēju jūs informēt, ka euh, komisija, komiteja uzskata, ka ir jāatliek uz vēlāk laikam balsiem saskana 53. pantu, jo komisija euh, ir sagatavojusi jaunu priekšlikumu. Tāpēc zaļo pozīciju būs balsot pret šo priekšlikumu. Okay? Tas können Sie ja machen. Jā, to jūs varat darīt. Jā, protams. Bet es sapratu. Jā, mēs tik un tā balsosim, taču, vai ne? Labi, mēs tik un tā balsosim. 23. par. Pret. Atturis. Pieņemts. 6. par. Pret. Atturis. Pieņemts. Balsojums pa daļām septītajā, pirmā daļa par. Ah, Tātad septītais grozījums, izņemot šo tekstu, kas šeit ir norādīts. Un tad divās daļās. Tā jau es arī teicu. Uh, Tieši to es teicu. Tātad septītais pirmā daļa. Balsojam, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas noraidīts. 24. par? Pret. Atturas pieņemts. 25. kā papildinājums par? Pret pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas noraidīts. Es atvainojos pieņemts. 27. divās daļās, kā papildinājums, pirmā daļa, kas par pirmo daļu. Pret atturas nu, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts arī pieņemts. 28. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. Tagad 8. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Devītais par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 32. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 37. par pret pret atturas pieņemts. 38. Otrā daļa ir kā papildinājums. Tātad otrā daļa par pret pieņemts. At, atturās pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. otrā daļa kā papildinājums. Kurš par? Pret? Atturas arī pieņemts. Tagad 41. par? Pret? Atturas pieņemts. Un 42. par? Pret? At, atturas pieņemts. 43. par? Pret? Atturas pieņemts. 45. par? Pret?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 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret, atturas, pieņemts. 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, Pret. Pārbaudīsim. 51. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. 51. Mēs pārbaudām. Beidzam balsot. Un noraidīts. 17. par. Pret. Atturas pieņemts. 52. par. Pret. Atturas pieņemts.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 pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 1. par pret atturas pieņemts. 2. par pret atturas pieņemts. 3. Balsojam bez šī te formulējuma, kas te ir rakstīts. Kurš piekrīt, kurš ir par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 21. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 5. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts šis ziņojums. Apsveicu referentu. Nākamais arī ir Kacimar Kākas kunga ziņojums. Sastais grozījums. Mēs sāksim ar sesto grozījumu Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais. Vai mēs varam par šiem te nobalsot visiem kopā? Vai mēs varam balsot no 8. līdz 1. blokā? Tas ir iespējams. Kurš par šiem visiem grozījumiem? Visi ir par. Vai kāds ir pret? Nē. Atturas? Nē. Tad mēs varam balsot par visu ziņojumu. Lieliski! Tā bija laba ideja. Sākam balsot, beidzam balsot, un rezultāts pieņemts ar plašu vairākumu. Tagad pāriesim pie Francesco de Angelis ziņojuma. Tur atkal ir daudz grozījumi. Sāksim ar uh, 14. Klots Turmes. Pēdējā punktā mana balsošanas iekārta nedarbojās, līdz ar to ir seši pret. Vai tas gan ir žēl, saka priekšsēdētājs. <laughs> es atvainojos. Tātad sastā balss, jā, protams, tas ir skaidrs, sastā balss ir pret to mēs eh, piezīmēsim uh, protokolā. Kāds man kākas kungs var doties prom, mēs viņa darbā, viņa vietā visu darbu izdarījām. Frančesko de Angelis, 14. grozījums. Vai uh, eh, Klauda tagad uh, iekārt atkal darbojas? Kas par 14. pret? Atturas pieņemts. 13. kā papildinājums par? Pret? Atturas pieņemts. 15. par? Pret? atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Par 17. elektroniski balsojam, beidzam balsot. Nu jā, Nē, nē, tagad ir par vēlu. Par vēlu. Mēs esam nobalsojuši. Kas tev ir? Karte geht nicht. Karta nedarbojas. Klod. Klod, vai tā pati problēma ir? Ok, what's your vote? Kā tu balso? Tu balso par. Un tu? Pret. Wonderful. <laughs> That's something for uh, the history of European voting. Nu, tas tik tālu par Eiropas balsošanu. Tad tik un tā šis grozījums ir noraidīts. Tiešām žēl. Tagad pirmais kompromiss. Pret, par, pret, atturas, pieņemts. Numur 4. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. 24. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 25. kā papildinājums par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. par 52. Vai jūs esat par, pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. kā papildinājums par, pret. Jāpārbauda. 54. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Klod, kā tu balso? Vai tu balso par vai pret? Ā, darbojas atkal karta. Lieliski. Tā ir ļoti īpaša balsošanas iekārta. 55. Yeah wollen wir es nicht weiter vertiefen. Sechs. Nu, tur neiedziļināsimies. Tagad 56. Par? Pret? Atturas? Pieņems. Tad tagad atgriezīsimies pie 55. Kuru aizmirsu? Kurš par? Pret. Atturas arī pieņemts. Tagad septītais. Par? Pret. Atturas pieņemts. 57. Kā papildinājums? pret, atturas pieņemts. 58. par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas noraidīts. 8. par, pret, atturas pieņemts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 11. par pret atturas noraidīts. Tagad galīgais balsojums, elektroniski balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot un eh, pie, pieņemts ir šis ziņojums. Apsveic referentu. Jetzt Nummer 8. Ne? Ah, once again, Čačimakakis. Kacimarkakis kunga ziņojums atkal. Čačimakakis, once again. Atkal Kacimarkakis. Vai viņš ir klāt, vai viņš nav, neviens nezin. Balsošanas iekārtas nedarbojas un tā tālāk. Bet sāksim ar pirmo kompromisu. Kurš par? Pret? Āturas? Pieņemts. Un tagad dalīties balsojums par trešo, pirmā daļa, par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa. Kurš par, kurš pret, atturs, arī pieņems. Numur 4. Sustimmung. Numur 4, kas piekrīt, kas at, pret, atturs pieņemts. Septītais kompromiss, kas piekrīt par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss. Was too quick. Compromise free. Compromise free. Trešais kompromiss. Kas, kas piekrīt pret atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski, pārbaudīsim 17. 17. Sākam. 17. The vote is open. 17. Beidzam. Un nu, pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. 18. pirmā daļa 18.1. daļa. 18. 18 kopā. Kas par? Mm -hmm. Mm -hmm. The vote is 18. Number 8. 18. Kas par? Pret. Daters. Pieņemts. 2 agrees. 22 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. 27. par pret atturs pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. Jā, nu labi, tagad noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Nākošais balsojums ir Rībiga kunga ziņojums. Tikā kundze lūdza. Viņa vēlas pāris minūtes, ko teica. Lūdzu, vārds tikau kundzei par Pūla Rūbiga ziņojumu. Uh, thank you very much, uh, Mr. Uh, president. Paldies, priekšsētātāģi. Es uh, gribu piedāvāt uh, mutis grozījumu, kā jūs sacīju vakar, savam sastajam grozījumam. Un es nolasīšu to tad, kad mēs tiksim līdz šim punktam. Un es gribētu lūgt kolēģus neatbalstīt sākotnējo otro punktu, jo Uh, at, lai licencēšana balstot uz valodām ir ļoti bīstama, un, un, Un tādējādi mums būs nepieciešams vismaz 23 licences balstīts uz valodu, jo Eiropas Savienībā ir 23 dažādas valodas, un es ceru, ka kolēģi šo otro punktu neatbalstīs. Bet es nolasīšu savu sesto grozījumu mutiski tad, kad mēs līdz tam būsim tīkli. Jā, labi, tad arī Rubikungam vārds, bet nu tagad nesāksim lūdzu diskutēt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tikau kundze, eh, kā Andra Frenda tikko par to runāja, viņas grozījums būtu akceptējams, ja tas būtu atsevišķi jauns paragrāfs, bet mēs esam pret to, lai viņš mūsu otro paragrāfu grozītu. Otrs paragrāfs saka, ka katrs Eiropas pilsoņas 27 valstīs, ka viņam ir tiesības uh, uzklausīt uh, informāciju par to, kas ir ražots uh, viņa pašā valodā. Uh, Un līdz ar to tas ir saistīts ar to, ka saturs ir saņemams paša valodā. Balsojums, saka priekšsēdēs. Pirmais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais par? Pret pret atturas noraidīts. Sestais tikau kundze mutiskais grozījums, lūdzu. The text of the oral amendment. Mutiskā grozījuma teksts, sestais grozījums ar mutisko grozījumu būs sekojošais un nomaina otro punktu. Uzskata, ka soli virzienā uz iekšējo tirgu IDR tādiem tādām iekārtām kā subtitrēšana, digitālā televīzija un eh, produktu izplatīšana vairākās valodās, kā arī patērētāju pieeja eh, darbam oriģinālu valodā. Un es ceru, ka kolēģi to atbalstīs. Paldies, vai kāds pret šo mutisko grozījumu? Butikofer kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, kolēģi tikko teica, ka šis mutiskais grozījums otro aizvietos, bet otro mēs jau pieņēmām. Kā tad tas, tas ir? Nē, saka priekšsētājs, mēs pieņēmām otro grozījumu. Tagad mēs runājam par otro paragrāfu. Es arī tikko maldījos. Bet, nu, tikko to arī tā īsti pamanīju. Labi. Pieļauts šis grozījums ir tagad, ka balsojam par mutisko grozījumu, ko izteica tikau kundze. Un sestais līdz ar to ir, tiek, tiek tā balsots. Kas par mutisko un tikau kundzes grozījumu? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Septītais, kas par? Jūs gribat pārbaudīt. Jā, labi, pārbaudam mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts noraidīts. Tātad septītais uh, grozījums, kas pār septīto. starpsaucējums no zāles. We don't need to vote the agenda. Those? That's what they want, yes. Okay. Ah, dann habe ich, Entschuldigung. Äh, Atvainojiet, dargā kolēģi, man jājautā par mutisko grozījumu. Es sapratu tā, ka tas aizvieto sesto, bet tas tā nav. Nē. Respektīvi, jūs gribat, lai mēs balsotu vēlreiz arī par sesto. Labi, tad balsosim arī vēl par tikā kundzes sesto. Uh, Tātad par sesto vēlreiz. Par sesto iesniegus tikau kundze. Kas par? Kas par šo grozījumu? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Tagad jābalso par oriģinālu grozījumu. Kas par? Pret? atturas. Tas tagad ir pieņemts. Nākošais, numur septiņi. Numur septiņi, kas par? Jā, labi. Labi, pārbaudīsim tagad otro grozījumu oriģinālā tekstā. Sākam balsot, beidzam balsot. Rezultāts ir pieņemts. Tagad septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais div, dalītais balsījums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts noraidīts. Kompromiss numur viens. Otrā daļa. Ā, jūs gribat pārbaudīt otro daļu desmitajam elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur viens, kas par pret atturas Pieņemts. 16. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas noraidīts Un pieņemts. 19. Par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Mutiskais grozījums par 7. A paragrāfu. Tā tas ir, jā. Teksts ir izdalīts rakstveidā, kas par, pret, atturas, pieņemts. 25. par. Ā, nē, 25. nav jābalso. 27. 27. par, pret, atturas atturas noraidīts. 26. par, pret, atturas noraidīts. 28. par, pārbaudīsim. 26. Pārbaudam 26. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, es to neredzēju. Paldies. Tagad 28. 28. par. Tātad 28. kas par? Pret. Atturs pieņemts. 29. par. Pret. Atturs pieņemts. 30. par. Pret atturas noraidīts. 31. Nē, jūs gribat pārbaudīt. Jā, labi. Tie ir sarežģīti balsojumi. Tātad pārbaudam vēlreiz 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par. Pret atturas noraidīts. Jūs vēlties pārbaudīt. Sākam balsot 31. 31. sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Noraidīts. Tagad noslēdzošais balsojums. Balsojam elektroniski. Nebija, kas nebija parādīts. Rezultāts bija. Tas nesot bijis parādīts uz elektroniskām balsojuma tāfelēm 22 eh, pret 24. Tātad noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Liels paldies! Kolēģi Vidal Kvadrās hat ums vārdu gebeten. Vidal Kvadrās kungs lūdzu vēlas ko teikt. Žiedi. Paldies, priekšsēdētāji. Reglamenta jautājums pirms pēdējā balsojuma. Es gribētu pārbaudīt ar sekretariātu, vai kopējais balsojums skaits galīgajā balsojumā ziņojumā par gāzes piegāžu drošību atbild Eh, at, ir atbilstoši, vai ir viens balsojums par daudz, viena balss par daudz. Begas. You can have a look on this. Jūs varētu paskatīties, lūdzu. Lā. Lūdzam pārbaudi par personālu balsojumu. Tas ir veids, kā var pārbaudīt, vai uh, Eh, vai kāds deputāts ir virsskaita grupā. Priekšsēdētāji ne, eh, pie frakt, eh, grupām nepiedarošu deputātu gadījumā ir balsojuši trīs, bet saskaņā ar, bet viņiem ir tiesības tikai uz divām balsīm šajā komitejā. Tomēr ir nobalsojuši divi iztenie locekļi, viens aizvietotājs. No grup, pie grupām nepiedarošiem deputātiem viņiem vajadzēja ziņot sekretariātam par šiem trim balsojumiem, kuru tie vēlas atsākt atsaukts, lai galīgais balsojums patiesi atspoguļotu komitejas pozīciju. Gut, also ich gehe davon aus. Jā, labi, es pieņemu, ka Vidal Kvadras kungs. Dārgais kolēģi, Vidal Kvadras kungs. Es domāju, ka katrā balsojumā es jautāju, vai uh, ir um, pareizs deputāts skaits. Es pieņēmu, ka tas ir pareizi. Ja kāds kolēģis no kādas politiskās grupas ir balsojis pa daudz, tad tagad to pārbaudīsim, un ja tas tā ir, tad uh, neatkarīgajiem deputātiem jāskaidro mums, kas atsauc savu balsu. Jūs jau gribat mums tagad to paziņot? Only two Manuprāt, ir tikai divi no mums šeit, divi pie grupām nepiedarošiem. Mēs esam pilntiesīgi locekļi. Es nezinu, vai vēl kāds ir šajā tālpā. Nav neviena cita bez mums pie grupām nepiedaroša deputāta. Es nezinu, kādā veidā. Okay. Eh, Jā, nu paklausieties, mēs to tagad nevaram noskaidrot. Sekretariāts eh, tad, kad balsoja, necēla protestu. Uh, Jo man arī neviens neteica, ka viens pa daudz bija. Ja ir bijis viens pa daudz, nu tad ir jāatsauc tas. Jā, lūdzu. Uh, ik ben ook uh, niet ingeschreven, hè? Per... Priekšsādātāja kungs, arī es esmu pie politiskām grupām nepiedarošs deputāts, un es balsoju nepareizā kārtā. Es nezināju par noteikumiem, es nezināju, ka uh, divi vēl uh, ir šeit. Es atsaucu savu balsojumu. Priekšsēdājs, paldies, tas skaidro situāciju un mūsu visu lietu dars ātrāku. Šajā gadījumā es pa, gribu pateikties Baltijas kungam par paziņojumu un vēlos, lai protokolā tiktu norādīts, ka balsojums par šo ziņojumu notika vienbalsīgi. Gut, also, das ergebnis... Jā, labi, pārbaudīsim rezultātu. Kolēģi balsi atsauksim, un līdz ar to rezultāts ir oficiālais rezultāts. Es domāju, ka viss ir skaidrs. Jā, labi, nākošais balsojums. Tātad Holskundze grib izteikt vēl mutisku grozījumu. Priekšsēdētāji gribēju tikai paziņot par to faktu, ka es gribēju iesniegt 24. grozījumā mutisku grozījumu. Labi, kad tiksim līdz šim punktam, došu vārdu. Where? Ah, please. Zena. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, vai nākamajā sēdē, kad būs balsojumi, mēs varētu pārbaudīt to, eh, kas tika veikts komitejā, bet grupu pa grupai jūs pavadījāt pusi no laika, eh, lūdzot, norādot visu laiku ir viens sociālists pa daudz, viens tautīnieks pa daudz. Lūdzu, pārbaudiet grupu pa grupām, un, un lai mēs redzam, vai ir pietiekam daudz balsojumu vai trūkst, un tad ir visiem miers. Also noch einmal, bei Jā, vēl vienreiz. Katrā balsojumā, kad uh, noslēgumā ir elektronisks balsojums, sekretariāts paskatās uz šo balsojumu sarakstu un paziņo, vai no kādas politiskās grupas kāds ir uh, padaudz. Un tad man tas ir jākorģē. Un tikai tajā gadījumā iepriekš uh, nevar, jo jauni kolēģi nāk un, un iet ārā. Līdz ar to nu, nav jau tā, ka no 9.30 līdz 12. mēs visi te pilnīgi visu laiku nepavadām. Nu, ir izmaiņas rīta cēlēna laikā. Un nu, līdz ar to situācija ir tikai tāda. Mēs pieņēmām, ka viss ir pareizi. Uh, Laimīgā kārtā kļūda tika pamanīta un koriģēta, un līdz ar to šādi mēs tikai varam arī darboties. Okay. Yeah. We have to make the correction. That's okay. Jā, mums ir uh, jāmaina, uh, jākoreģē. Jā, labi, paldies par norādi. Tagad uh, Čārlza Čičistera ziņojums un balsosim. Pēc tam būs mutisks grozījums, to izteiks Holas kundze. Uh, Un tad a, to pieteikšu. Pirmais kompromiss. Kas balso par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur trīs par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur četri par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 4a par? Pret? atturas pieņemts. Kompromiss 5 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas pieņemts. Tagad jāskatās. 11. holskundas un mutiskais grozījums. Nē, vēl nē šeit, saka priekšsēdājs. Tātad 11. kas par pret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 pret. Jāpārbauda. 19. elektroniskais balsojums. Please. Okay. All okay. groups. Groups okay. Well. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par. Pret. Atturs pieņemts. 21. par. Pret atturs pieņemts. 22. dalītais balsojums pirmā daļa pie par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 24. <clears throat> Tagad mutiskais grozījums Halskundze. Lūdzu. Paldies. Mutiskais grozījums ir svītrot vārdu ekscepcionāli ārkārtas. Tā tad pasvītro eh, vides guvumu, ražojot biodegvielu no bioatkritumiem tā vietā, lai eh, izvairītos no pašreizējā ekscepcionāli, ja bija paši. Ah, Čails. Čārlis, lūdzu. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pirmkārt norādīt, ka tas ir pirmajā daļā. Mums uh, ir atsevišķs balsojums par otro grozījumu daļu. Un kā jau mutiski ir grozīts šis punkts, es balsoju pār šo pirmo daļu. Un tāpēc eh, mainu savu balsojumu, izņemot mutisko grozījumu. Paldies! Also, das heißt, wir Nu, tātad tas nozīmē, ka mēs balsojam divās daļās. Mutiskais grozījums ir uz pirmo daļu attiecināts pirmā daļa ar mutisko grozījumu Holskundas teikto, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 25 par pret atturs noraidīts. 26 par, pret, atturs, mm, pieņemts. 27 par, pret, atturs, pieņemts. 29 par, pret, atturs, norēdīts. 30. dalītais balsojums. Tātad 30. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Līdz ar to otrā atkrīt 31. Kas par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to noslēdzošais balsojums. Noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Visas grupas ir korekti. Jā, beidzam balsot. 48 vienbalsīgi pieņemts. Sveicam Čārlzu. Vislabākie vēlējumi. Liels paldies! Un līdz ar to tas bija mūsu pirmdienas darba kārtības. Mēs daudz balsojām. Ļoti intensīvi strādājam tīri sportiski, jā, ļoti ātri. Tiksimies šodien pēcpusdienā, un dārgie kolēģi un kolēģis, šodien pēcpusdienā ir ārkārtīgi interesanti uh, viesi. Es būšu, bet nu esiet vēl atsumirkli. Es ļoti gribētu, lai nu, deputāti ierastos šo pēcpusdienu mūsu sēdē, jo mums ir ļoti interesanti viesi. Lūdzu, ja iespējams, tad nāciet uz sēdi. Paldies!